Tālāk paziņojumi. Saskaņā ar 211. panta trešo punktu Konstitucionālo lietu komiteja iesaka 51. pantu eh, tulkot sekojoši. Šis pants ir par procedūrām, eh, ko eh, atsevišķu un vairāku komisiju kopīgām sēdēm. Jūs esat saņēmuši dokumentos šo te interpretāciju, līdz šīs plenāras sesijas beigām, ja nebūs iebildumi, tad tiks uzskatīts šis protokols par pieņemtu. Tāpat arī Konstitucionālietu komiteja saskaņā ar 211. pantu